Mums vajadzētu piekri, balsot par Podimatas eh, kundzes ziņojumu. Un noslēgumā teikšu komisāru kungam, es ceru, ka jūs beidzot piedāvāsiet mums priekšlikumus par FDN, jo mēs savus prasības izteicām jau apmēram pirms gada. Paldies, eh, tagad Fāraģa kungs, EFD grupas vārdā. Paldies! Paldies!